pret. Pārbaudīsim pirmo kompromisu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tautas partijas grupā viena par daudz. Tagad viss kārtībā. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Mirklīti, mirklīti. Tagad būs jāšķir 16. lapuse, vismaz manā dokumentā. Tagad ir viens A kompromiss par 7C um, pantu. Vai visi ir atraduši? Viss visiem ir skaidrs. 7c pants. 1a kompromiss. Es domāju, ka uzreiz elektronisks balsojums. Sākam par to balsot. Tātad par 1a. Kompromiss 1a. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kur man tagad būtu jāiet? Nākamais ir otrais kompromiss, 7D pants. Visi man sako līdzi, visi ir atraduši. Otrais kompromiss, balsosim elektroniski, sākam balsot. Sākam balsot par otro kompromisu. 18. lapuse. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37 pār 6 pret. Trešais kompromiss. Tagad par 7 C, saka priekšēdātājs. Nē, 7 E. Vai visi uh, to redz? Tātad trešais kompromiss sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36 par, 9 pret, 1 atturējās. Ceturtais kompromiss tagad. Tas ir 10. un 11. pants. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Sākam balsot par ceturto kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36 par 10 pret. Tagad piektais kompromiss. Tas ir 13a pants nosacījumi par bilet, biļetēm. Werner, vai atradāt? 13a pants. Piektais kompromiss, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 32 par, 13 pret. Tagad sastais kompromiss nē. Četri, deviņi, seši. Mutiskais grozījums. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu 496? Ja nē, tad balsosim par mutisko grozījumu numur 1 grozījumā 496. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad balsosim par 494. Durānas kundzes grozījums. Kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 495 biceps, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 492 ertugs, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad nodarbinātības komitejas 35 grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Empol 36 atkrīt. Nākamais ir 501. Tāpēc pārējie atkrīt 4. kompromisa dēļ. Tātad 501. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. 503. Durānas un 504. Viceps un Durāna ir identiski grozījumi. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 505. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 506. un 507. identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 508. Kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 509. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. 510. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 513. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 511. un 514. ir vienādi. Kurš par? Pret? Atturas Pārbaudīsim. Man šķiet, ka noraidīts, bet uh, balsosim par 511. 514. elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. Regija 18. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 512. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim, ja vēlaties pārbaudīt. Nē, viss kārtībā. Empel 37, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 33. referents, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 516. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 517. un 522. atkrīt. 518. biceps tagad. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim pēdējo. Pārbaudīsim bicepā 518. grozījumu. Sākam balsot. 518. 518 biceps. Beidzam balsot. Šķiet, ka pieņemts. Vienkārši visas rokas tika celtas reizē. Tagad sestais kompromiss. Kurš par? Nē, nē, balsosim tomēr elektroniski. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 440. Eh, grozījums Tremos saka, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 515. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot par septīto kompromisu. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 552. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Pārējie par tiem nav jābalso. Tagad 5, 5, 6, kurš par? Zarībī. Maikl, jūs atradāt, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 5, 5, 7, par to nav jābalso. 34. un MPL 38 ir identiski grozījumi, kurš par? Pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim. Īsti nezinu, ko darīja tautas partija. Jā, tagad es redzu, ko tautas partija dara, bet ir jābalso tomēr elektroniski. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 5, 9. Kurš par? Pret. Jā, ja dzirdēju. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. 560 kančiāns. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 562. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 563. rikē, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 564. Tremosa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 561. un MP39 ir identiski, kurš par? Pret, atturas, nepārbaudīsim. 561 un MPL 39. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts, bet ļoti tuvu tomēr balss sadalījās. 35. grozījums, kurš pār? Pret, atturas, pieņemts. MPL 40. kurš par? Nē, es atvainojos, tas tomēr atkrīt. Tāpat kā 558. 567. zarībī. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 566. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41. emplo. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 570. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 571. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 42. empolku atkrīt, 574. atkrīt. Tagad pie apsvērumiem. 39. biceps ir pirmais, kurš par? Atturas. Atturas. Pieņemts. 40. kurš par? pret, atturas, pārbaudīsim 40. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 41. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 41. Sākam balsot. Manuprāt, pieņemts. Bet patiešām grūti, jo grupas šķiet nebalso kā grupas. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Kurš par? Pret. 42. Kurš par? Es atvainojos. Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 43. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Empel 1, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 45. kurš par, pret, atturas, norādīts. 44. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 44. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Empel 2. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 46. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 47. un 48. ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 49. Kurš par? pret atturas pieņemts. 50. Kurš par? Pret atturas. Pārbaudīsim 50. lūdzu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 51. un MPL 3 ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim tomēr. Sākam balsot par 51. un impul 3. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemti. Impul 4. Kurš par? Pret. Atturis. Norādīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturis. Pieņemts. 52. un 53. 54. 55. ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 56. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 57. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 58. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 58. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 59. ertoks, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 60. Un MPL 5. ir identiski. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 61. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 62. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 63. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 64. un 65. 68. 67. identiski grozījumi. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīti. 70. pirkers. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 68. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 69. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 69. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 73., 74., 75. ir identiski grozījumi. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīti. 76. arī bija klāt. 77. tagad kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 80. kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 79. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 78. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 81. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 6. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 82. kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit ceturtais, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit trešais, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Astoņdesmit septītais, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 85. būtu nākamais. Pārējie atkrīt pirmā kompromisa dēļ, tātad 85. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudīsim. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 90. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 95. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 95. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 91., 92., 93. atkrīt. Tāpat arī 94. vai tā varētu būt 96. Tad eh, tagad balsosim par 90. Ne, 97., 98., 99. un 100. Tātad kurš par? Pret? Atturas norādīti. Tagad 102. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 101. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 103. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Empel 7. Kurš par? pret, atturas pieņemts. Tagad 104, 105, 106, 107, 108 identiski grozījumi. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīti. 109. tagad. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 110. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 111. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 112. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 113. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 72. atkrīt. Trešais, kurš par? Pret atturas pieņemts. Astotais atkrīt 115. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts. 115. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Empel 9 atkrīt, tāpat 114. Nē. Nē, 114. jābalso. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Regī. Atkrīt. 116. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 117. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 118. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 119. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 120. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Nempel 10 atkrīt, tāpat kā Regija 2. Balsosim par 121. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 124. Kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 123. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 4. Kurš par? Pret Nē, es atvainojos, referenta grozījums 4. atkrīt. Piektais referenta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 125. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 127. kančiens, kurš par, pret, atturas, pieņemts atturas noraidīts. 147. kurš par pret atturas noraidīts. 139. vai mums par to jābalso? Jā, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 128. Eh, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad employ 12. Kurš par? Pret. Atturas. Tad, kas nebalso? Varbūt balsosim elektroniski par nodarbinātības komitejas 12. grozījumu employ 12. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais, kurš par? Pret atturas noraidīts. 131. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 129. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 129. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 133. un 6. ir identiski grozījumi. Kurš par? pret, atturas. Nu, mēģināsim vēlreiz. 133. un 6. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tad tas bija arī 6. grozījums referenta. Tagad 10. grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 141. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Septītais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 142, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empoli 14, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Empoli 15, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Empel 15. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums referents, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad MPL 17. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. MPL 19. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Pārbaudīs MPL 19. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 143. pārņā, kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 144. kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. 148. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 152. Kurš par? Pret. 152. Vēlreiz. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad likumdošanas priekšlikums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār, 12 pret, 6 atturējušies pieņemts. Tagad par likumdošanas rezolūcijas projektu. 38. Vilsas kundzes grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tad tagad balsosim par normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 11 pret 6 atturējās. Līdz ar to pieņemts. Sirsnīgi sveicam Elka Drāvī kungu. Es eh, te gribētu balsot par grošu ziņojumu, pēc tam varbūt 5 minūtes pārbaud, eh, pārtraukums. Eh, varbūt vēl pacientīsimies grošu kungu no, ziņojumu nobalsot. Un tad tiešām neliela pauzīt būs bet ne tagad, pēc groša ziņojuma. Do this one, then. Vēl iz, nobalsosim par šo vēl vienu ziņojumu, un tad uh, būs pārtraukums. Okay. Par astoto kompromisu. Astotais kompromisu to neatbalsta zaļo grupa pretstatā tam, kas ir rakstīts sarakstā, tad nav pareizi. Astoto kompromisu zaļo grupa neatbalsta. Tas ir precizējums šī nākamā ziņojuma sakarā. Elektroniski balsojam. 39. grozījums, kas par pret atturis noraidīts. 109 par pret atturs pieņemts. Kompromis viens eh, ar mašīnu balsojam par pirmo kompromisu, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 41 pār 3 pret. Tad, tad tagad ir otrais kompromiss, otrais kompromiss, sākam balsot. Otrais kompromiss. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemts. Trešais kompromiss. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 pār 2 pret. Tad pirmais 139. Džurāna kundzes grozījums. 139. Kas pār? Pret. Atturs noraidīts. Ceturtais kompromiss tālāk. Sākam balsot par ceturto kompromisu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts 29 pret 13. Nākamais ir kompromis arī. Numur 5. Kompromis numur 5. Apmēram 15. lapas pusē. Piektais kompromiss sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 40 pret 3. Nākamais ir sestais kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 34 pret 11. Nākamais ir septītais kompromiss. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 40 pret 4. Tālāk 277. Kas par? Kas pret? Atturs pieņemts. 278. kas par pret atturs. Nezinu, ko tā ir tautspati. Ir pār, tad sanāk, ka ir pieņemts. 279. kas par, kas pret, atturs noraidīts. Astotais kompromiss sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 32 pret 12. Nākamais ir 9. kompromiss. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts arī. 324. 324, Benjankungs, kas par, kas pret noraidīts, noraidīts kopumā. 323, kas par, kas pret, atturs pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 32 pret 11. 11. kompromiss. 11. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? pieņemts 3,8 pret 7, tagad 3,86, lai Frīda kunga grozījums 386. Kas par? Pret? Atturas? Jāpārbauda. Tas šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 386. grozījumu. Vai viss ir nobalsojuši, beidzam balsot? Viens ir par daudz no tautas partijas mačie tagad sakārtots. Paldies, beidzam balsot un tiešām ir noraidīts. 385. kas par? Pret atturas noraidīts. Empel 39 par? Pret atturas pieņemts. 12. kompromiss sākam balsot. EPP. EPP 1. Tautas partija viens par daudz. Now it's good. Now it's good. Tagad labi. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pret 17. Viens atreiz. 4, 1, 3, 4, 1, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 6, 4, 1, 7. Visi ir identiski. Kas par? kas pret, atturs noraidīts. 418, kas par, pret, atturs noraidīts. 419 par, pret, atturs noraidīts. 420 par, pret, atturs pieņemts. Tagad apsvērumi. Empul 1, kas par, pret, atturs pieņemts. Regī viens, kas par, pret, atturs, pieņemts. 42, kas par, kas pret, šis otru atturs noraidīts. 44 arī ir klāt, kas par, kas pret, atturs. Pārbaudīsim 43. grozījumu elektroniski. Sākam balsot par 43. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Empel 2, kas par, pret, atturs, noraidīts. 44, kas par, pret, atturs, pārbaudīsim 44, to sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 45, kas par, kas pret, atturs, pieņemts. 46. kas par pret atturs pieņemts. Otrais, kas par pret atturs pieņemts. 47, kas par pret atturs pieņemts. Trešais, kas par pret atturs šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski trešo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 48. kas pār, pret, atturs, noraidīts. 50. kas pār, pret, atturs, noraidīts. 3. empl, kas pār, kas pret, atturs, pārbaudīsim. Sākam elektroniski pārbaudīt empl trešo grozījumu. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. 49. kas pār pret atturs noraidīts. 4. pār pret atturs. Pārbaudīsim 4. elektroniski. Autors ir referents. Kas, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 51. kas pār pret atturs atturs noraidīts. Regī 2, kas par pret atturs noraidīts. 52, 53, vienādi, kas par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Empel 4 Empel 4, kas par pret atturs. Pārbaudīsim Empel 4, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Empel 5, kas par pret atturs noredīts. 54, kas par pret atturs noredīts. Noredīts. Sestais, kas par? Pret. Atturs. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski sestais empul. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tiešām noraidīts. Tas ir 55. 55. Kas pār? pret atturs noraidīts. Pie seši, pie septiņi arī vienādi, kas par pret atturs noraidīts. Sestais par pret atturs noraidīts. 58 par pret atturas pieņemts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 62 pār pret atturs. Pārbaudīsim 62 elektroniski sākam balsot. As everybody voted, vote is... Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Septītais, kas pār pret atturs, noraidīts. 64 pār pret atturs noraidīts. 61 par pret atturs noraidīts. 68, 7, 8 ir vienādi, kas par pret atturs noraidīts. Empel 8, kas par pret atturs noraidīts. 71 par pret atturs noraidīts. 8 par pret atturs noraidīts Pārbaudīsim astoto, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Empul 9, 10. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Devītais grozījums no referenta, kas pār pret atturs pieņemts. 77. ir nākamais Džurāna kundzes. Kas, kas par? Pret? Atturs, vai varam pārbaudīt 77. sākam balsot par 77. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot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 atturs noraidīts. 84 pār pret atturs noraidīts. 83 pār pret atturs pārbaudam 83 elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam. Vai visi nobalsojuši?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 8-6 pār pret atturs noraidīts. Regija 5, kas par pret atturs noraidīts. 8-7 pār pret atturs noraidīts. Četrpadsmitais recitāls, desmitais grozījums, kas par pret atturs noraidīts.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 11 par, pret, atturs noraidīts, Empel 14 par, pret, atturs noraidīts, 95, kas par, pret, atturs noraidīts, 91, kas par, pret, atturs noraidīts, 94 par, pret, atturs noraidīts, 92 par, pret, pret, atturs noraidīts, 96 par, pret, atturs noraidīts, 97 par, pret, atturs noraidīts, 98 par, pret, atturs noraidīts, 100, kas par, pret, atturs noraidīts,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 Un tas pats attiec arī 106 līdz 108. Tagad, un reģis 7. Tagad beidzamais balsojums, sākam balsot par uh, beidzamo balsojumu, galējais balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 28 par 11 pret, 6 ir atturējušies. Un tagad mums ir leģislatīvā rezolūcija, šeit ir divi identiski grozījumi, 441, kas par, kas pret, atturs, noraidīts. Un tagad par leģislatīvo rezolūciju kopumā sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 28 pār 8 pret, 9 atturējušies, pieņemts. Mēs veicam Groša kungu. Un tagad bez 20. 12, 11 atgriežamies. Tātad 9 minūtes ir pārtraukums, 9 minūtes. Un lūdzu, nekur neiet prom, nekādās citās komitejās neiesaisties pēc 9 minūtēm, bez 20 minūtēm. 11. Es gaidu jūs visus šeit atpakaļ. We'll just uh, wait a minute to get them in, I think. Vēl dažas minūtes, lai visi, kas nāk, arī paspēj ieņemt savas vietas. Okay, colleagues, you ready to restart? Yeah? Kolēģi, vai esat gatavi atsākt balsošanu? Okay, the next item on the agenda is Miss. Tā nākamais Mums ir eh, Bilbao Barandikas kundze ziņojums dzelzceļa sistēmas savstarpējā izmantojamība Eiropas Savienībā. Pārstrādātā redakcija. Nu, esam gatavi balsot. Esam gatavi. Ok, amendment 7. 70. grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Deviņdesmit ceturtais un Rigi piektais, kas pār pret atturs pieņemts kompromiss pirmais, kas par, e, kas par, kas pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Trešais kompromiss. Kas pār, pret, atturs pieņemts. 150. grozījums, 151, 152, 153, visi kopā, kas par pret atturs, vai mēs varētu pārbaudīt to visu elektroniski sākam balsot. Has everybody voted? Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 154. kas par pret atturas. Pārbaudīsim 154. To lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 155. kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. 160. kas par, pret, atturās, noraidīts. 164. kas par, pret, atturs, pieņemts. 163. kas par, pret, atturs, pieņemts. 169. Fidandis kungs, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk 167. un 15. kas par pret atturas pieņemts. Sešpadsmitais, kas par pret apturs pieņemts. 168. par pret atturas. Vai varētu pārbaudīt 168. To sākam lūdzu balsot. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Tad balsojums beidzās. Pieņemts. 170. kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 171. kas par? Pret atturs pieņemts. 172. Kas par? Pret atturs pieņemts. 107. 174, 175, 176, regija 13, visi vienādi, kas par, pret, atturs, pieņemts. 177, kas pār, pret, atturs noraidīts. 178 līdz 180, kas pār, pret, atturs. Vai varētu pārbaudīt elektroniski, sākām balsot par 178 un 180 grozījumiem, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 179. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 186. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 187. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Kompromiss 8. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 188 ir nākamais un 189 arī abi divi, kas pār pret atturs noraidīts. 190, kas par pret atturs noraidīts. 19, kas par pret atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt 19. lūdzu sākam balsot? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 20. kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 21. kas pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 24. un 192. vienādi kas pār? pret, atturās, pieņemts. 26. pār, pret, atturās, pieņemts. 193. kas pār, pret, atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt 193. lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 194. Kas par? Pret. Atturis, vai mēs varētu pārbaudīt? Lūdzu, 194. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss piektais. Kas par? Pret. Atturis pieņemts. Tālāk redži 14. par 15. pantu tas ir grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Vai mēs varētu lūdzu pārbaudīt šo regiju 14. sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 214. grozījums. Kas par? pret, atturās. Pārbaudīsim. 214. Šķiet, ka ir pieņemts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tiešām ir pieņemts. Trīsdesmit septītais ir tālāk, kas par? pret atturs pieņemts. 22. 23. kas par, kas pret atturs pieņemts. Tagad papildus 191. kas pār, pret atturas. Vai mēs varētu pārbaudīt šo elektroniski sākam balsot 191. papildu grozījums? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. vote the, after recitals, the next page. The next page. Where it is a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is next. Devītais kompromiss. 37. lapspusē S un D sarakstā. 36. lapspusē citos sarakstos. 9. kompromiss. 9. kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. 390. 390. Jā, 390. 390. Kas par? Pret. Atturs. Vai mēs varētu lūdzu pārbaudīt šo 390. grozījumu? Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts, tāpēc, ka ir neizšķirts ar neizšķirtu rezultātu. Pie, 53. un 34. kas par per, pret pieņemts. 391. atkrīt. 392. kas par pret atturs pieņemts. Tālāk. 399. 399. Tas jau ir atkritis, un tagad 402. par to ir jābalso. 402. Kas par? Pret, atturs, noraidīts. 65. Kas par? Pret, atturs, pieņemts. 403. Kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Kompromiss septītais. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 406. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 407. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 408 par, pret, atturs, pieņemts. 413 par, pret, atturs, pieņemts. 44. noregi, kas par, pret, atturs, pārbaudīsim 44. regiju grozījumu, sākam balsot. Everybody votes it, votes is closed. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 414. Kas pār? Pret. Vēlreiz pamēģināsim. 414. Kas ir par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņemts, bet ir jāpārbauda. 414. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un 45. Kas par? Pret. Atturas pieņem. 415. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 425, 426 kopā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 427. papildus grozījums. Kas par? Pret atturs pieņemts. 432, kas pār, pret, atturs pieņemts. 430, 431 atkrīt. 429 ir nākamais. Kas par pret atturs pieņemts? 433. Kas par pret atturs pieņemts? 434 par pret atturs pieņemts Pārbaudīsim 434. lūdzu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 435. Kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 436. Kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. Laitfrīda kungs šeit nav, viņš nevar papriecāties par šo pieņemšanas brīdi. 437, 438, kas par pret noredīts. 439. Tas nav jābalso. Nē, jābalso ir, kas par pret atturs pieņemts. 440 par pret atturs pieņemts apsvērumi, recitals. Regi 2, kas pār pret atturs pieņemts, 74. pār pret atturs pieņemts, 75 pār pret atturs pieņemts, 76 pār pret atturs pieņemts, 77 pār pret atturs pieņemts, 78 pa, eh, par, pret, atturs noraidīts. 82 par, pret, atturs pieņemts. 88 par, pret, atturs noraidīts. Otrais par, pret, atturs pieņemts. Regi 1 par, pret, noraidīts. Galējais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 38 pret 5. Un tālāk mums ir likumdošanas balsojumi. Sākam balsot par likumdošanas rezolūciju. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot arī pieņemts 40 par 4 pret, neviens nav atturējies. Sveicam Bilbao kundzi! Michael next. The Nākamais Maikla Krāmera. Um, priekšlikums dzelzceļa drošība pārstrādātā redakcija Maikls Krāmers. 87. grozījums, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 21. no referenta, kas par? Pret, atturas, pieņemts. 128. 127. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 128. kas par? Pret, atturas, Pieņemts. Mutiskais grozījums par 130. Vai ir kādi iebildumi pret šo grozījumu? Šķiet, ka ne. Labi. 130. ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 24. kas par pret atturas pārbaudīsim 24. elektroniski sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 103. 131, 132, 133 tie ir identiski, tie saistīti tikai ar tekstu redakciju vāciski. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 134. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 135. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 25. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 136. Labi, pārbaudīsim. Nu, ļoti sarežģīti, kad puse no zāles nebalso. Beidzam balsošanu. Pieņemts. 136. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 139. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 138. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējiem pie 26. un 140. grozījuma tie ir identiski, kas par, pret, atturas, pieņemts. 141. kas par, pret, mēģinam vēlreiz 141. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, manuprāt, pieņemts gan. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 142. kas par, pret, atturas, pieņemts, 27. kas par, pret, atturas, pieņemts, 28. kas par, pret, atturas, pieņemts, 150. tagad kas par, pret, atturas, pieņemts, 29. par, pret, pret, atturas, pieņemts. 151, 152. Tie ir identiski, kas par, pret, atturas, pieņemti. 153, kas par, pret, atturas, noraidīts. 154, kas par, pret, atturas, pieņemts. 155 par pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 156. kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudām 158. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 157. kas par? Pret. Pārbaudam 157. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 165. kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 165. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 160, 162, tie ir identiski, sāk, kas par, pret, atturas, pieņemts. 159, kas par, pret, atturas, noraidīts. 158, 161, tie ir identiski, kas par, pret pret atturas pieņemts. Simt sešdesmit septītais, kas par pret atturas noraidīts. 166. par pret atturas pieņemts. 168. kas par pret, atturas, pieņemts. 169. par, pret, atturas, pieņemts. 170. šķiet tagad. 170. par, pret, atturas, pieņemts. 174. kas par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Divsimt septiņpadsmitais tagad. Kā papildinājums, kas par? Maikl, tātad 217. kas par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 220 par, pret, atturas, noraidīts. 221 par, pret, atturas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 pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 229 par, pret, atturas, pieņemts. 238 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 2, kas par, pret, atturas pieņemts. Tālāk, 50. grozījums pa 9. pantu. 50. par, pret, atturas pieņemts. 246. par, pret, atturas pieņemts. 247. par, pret, atturas noraidīts. 248. par, pret, atturas, pieņemts, 250 par, pret, atturas, noraidīts. Maikla, vai grib pārbaudīt? Labi, pārbaudām 20, 250. grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 249. balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par? pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 251. Kas par? Pret. Atturas pieņemts, 252 par, pret, atturas, pieņemts, 51. Kā papildinājums par, pret, atturas, pieņemts, 253 par, pret, atturas, pieņemts, 52 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss numur 3, kas par, pret, atturas, atturas pieņemts. What's next? Compromise 4. Tālāk, ceturtais kompromiss. 20. lapus S un D. Par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss septiņi par, pret, atturas, pieņemts. 394. par, pret, atturas, noraidīts. 395. un 396. ir identiski par, pret, atturas, pieņemti. 398. 399. identiski par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, noraidīts. 397. par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk um, negadījuma izmeklēšana. 75. un 19. kopā par pret atturas pieņemts. 400. par pret atturas pieņemts. 401 par pret atturas pārbaudīsim elektronis 401. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noreidīts. 76. par, pret, atturas. Mē, vēlreiz par 78. par, pret, atturas. Pieņemts. 77. par, pret, atturas. Pieņemts. 78. par, pret, atturas pieņemts. 402 par, pret, atturas, pieņemts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. 403 par, pret, atturas, pieņemts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. Four oh five and four oh six. 405 eh, un 406 ir identiski, kurš par pret pieņemts. Tagad 407, kurš par pret atturas pieņemts. 408, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt. Sākam balsot par 408, kurš Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. Astotais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astoņdesmit sestais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 4, 2, 6, kurš par? pret, atturas, pārbaudīsim 426, sākam balsot. Everybody votes it, votes is closed. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. Pirmais. Kurš par? Mēs sāksim no sākuma. Pirmais aps, par apsvērumiem. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņems. Otrais. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas pieņemts. 88. kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais, kurš par, pret, atturas pieņemts. 89. kurš par, pret, atturas pieņemts. Sastais, kurš par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim sesto lūdzu. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Deviņdesmitais. Atkrīt. Nešķiet, ka ir jābalso deviņdesmitais, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 90. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 91. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 9. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 92. Tas ir identisks ar 93. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Desmitais, kurš par pret atturas pieņemts. 94. kurš par pret atturas pieņemts. 95. un 98. ir identiski, kurš par pret atturas pieņemts. 97. kurš par pret atturas pieņemts. 11. kurš par pret atturas pieņemts. 99. Kurš par? Pret atturas pārbaudīsim, pārbaudīsim 99. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim simto. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 101. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 102. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 103. par pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas. Es domāju, ka pieņemts, bet eh, šķiet, ka mēs visi esam noguruši, sāksim balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 105. ar mutisku grozījumu numur 2. Vai ir kādi iebildumi? Nešķiet, tas ir atkritis. Tāpat. 104. Eh, Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 15. Sākam balsot. Balsojam par 15. grozījumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 106. ir mutiska grozījuma numur 3. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 108. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim 108. Sākam balsot. Vai viss nav balsoši? Beidzam balsot. Noraidīts. 109. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 110. kurš par? 110. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 16. Referents. Kurš par? Es atvainojos, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 111. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 17. referentā. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 112. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 113. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. 119. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 120. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 121. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 122. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 123. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 124. kurš par, pret, atturas pieņemts. 20. kurš par, pret, atturas pieņemts. 125. kurš par, pret, atturas pieņemts. Tagad likumdošanas priekšlikums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, 5 pret, neviens nav atturējies pieņemts. Tagad eh, normatīvā rezolūcija. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 38 pār 4 pret 1 atturējās. Tas nozīmē, ka pieņemts. Sirsnīgi sveicam Krāmeri kungu. Vēl viens ziņojums atlicis. Jā, Robert? Brian, es gribētu atsaukt 15 eh, un 17 grozījumu. 1, 5, 1, 7. Tātad jūs atsaucat 15 un 17. Paldies! Ready to go! Visi gatavi darbam? Labi. 30. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 92. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 93. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Deviņdesmit sastais, kurš par? pret atturas noraidīts. Rikē balsojums, lūdzu, visi paskatieties. 97. kurš par pret atturas noraidīts. Deviņdesmit astotais un deviņdesmit devītais, kurš par pret atturas pieņemts. Simtais grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 15. tika atsaukts, Robert. Jā, 104. kurš par pret atturas noraidīts. 101. kurš par pret atturas pieņemts. 102. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 102. lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 103. Kurš par? 103. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 105. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 106. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts Norādīts. Pārbaudīsim 108. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 108. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 109. Kurš par? Pret? 109. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 110. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simt vienpadsmitais ir pieņemts, tāpēc, ka 107. tika pieņemts, tāpēc tagad te balsosim par 112. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim, lūdzu, 112. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 114. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 113. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 115. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 116. kur atkrīt. 117. kurš par? pret atturas pieņemts. 118. kurš par pret atturas pieņemts. Simt deviņpadsmitais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 121. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 120. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 122. kurš par, pret, atturas, norādīts. 7. kont, kurš par, pret, atturas, norādīts. 123. un 125. identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, norādīts. 128. kurš par, pret, pret atturas noraidīts. 124. kurš par pret atturas pieņemts. 127. kurš par pret atturas noraidīts. 128. un 130. Groz, grozījumi, kas ir identiski, kurš par pret atturas Pamēģināsim vēlreiz. 128. un 130. kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 129. kurš par, nē, es atvainojos, atkrīt. Tagad 131. Eh, un 132. kopā, kurš par, pret, atturas, pieņemti. 133. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 134. kurš par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss kurš par. Nē, es atvainojos. A kompromiss. Kurš par pret atturas pieņemts. 141. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, 141. grozījums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Šķiet, ka sociāldemokrātiem vajadzētu pārbaudīt savus balsošanas sarakstus, nevis runāt. B kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 142. un 151. kurš par, pret, nu pamēģināsim vēlreiz. 142. un 151. kurš par, pret, atturas, pieņemti. Es zinu, ka ir ļoti gara balsošana, bet tiešām lūdzu celiet roku, lai var saprast. 147. Laitfrīds. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. C kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 160. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. D kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 169. Nē, es atvainojos. E-kompromiss. E-kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. F kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 190. Nē, 191. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. 192. Kurš par? Pret atturas pārbaudīsim 192. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 193. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 194. Kurš par? pret atturas noraidīts. 195. kurš par pret atturas noraidīts. Tagad 197. 197. kurš par pret atturas noraidīts. 196. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Šie visi nākamie ir atsaukti. Nākamais ir 205. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 203. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 204. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 13. no konta, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 209. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 209. sākam balsot. Vēl visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 210. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 213. Kurš par? Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 215. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 216. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 219. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 200. Nē, 18. atkrīt. 221. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties to pārbaudīt. 221. Pārbaudam. Sākam balsot. Vai viss nav balsoši? Beidzam balsot. Pieņemts. 222. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 211. atkrīt. Tagad 223. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim 223. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 224. ar mutisku grozījumu. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Labi, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 225. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 225. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad 228. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 227. un 228. ir identiski. Kurš par? Pret atturas pieņemti. 229. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 230. Kurš par? Pret atturas noraidīts atturas pieņemts. 232. kurš par, pret, atturas pieņemts. 233. kurš par, pret, atturas pieņemts. 235. kurš par, pret, atturas pieņemts. 234. atkrīt. Labi. 237, 238, 239, 236, 240, 242 blokā. Kurš par? Pret atturas noraidīts bloks. 241, kurš par? Pret atturas pieņemts. 243. Q kompromiss, nē? Nē, tas būs šot vēlāk. Divsimt četrdesmit piektais, kurš pār? Pret, atturas, noraidīts. 246. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 248. kurš par pret pārbaudīsim 248. lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 247. kurš par pret atturas pieņemts. 249. 249. krāmērs, kurš par pret atturas pieņemts. 252. kurš par pret atturas pārbaudīsim 252. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 251. Kurš par? Neatkrīt. 250. arī atkrīt. 253. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņpadsmito referents atsauca, jā, Robert? Tagad 254, 253 un 258. Par tiem mēs balsojam kopā. 254, 255 un 258 kopā. Te ir runa par trīs svītrojumiem, kurš par, pret, atturas, norādīts. Tagad 258, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 257, kurš par, atkrīt, Jā. 259. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 260. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 261. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 262. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 263. kurš par pret atturas norādīts. Divsimt sešdesmit ceturtais un četrpadsmitais no konta, kurš par, pret, atturas, norādīts, šķiet, bet pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 268. atkrīt. Tāpat arī 265. Tagad 267. ja? Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 268. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 269. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 270. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Divsimt septiņdesmit pirmais, divsimt septiņdesmit otrais kopā svītrojumi, ne? Un kāpēc mēs nevaram balsot blokā? Nu labi, 271. kurš par? pret, atturas norādīts. 272. Kurš par? Jūs vēlaties pārbaudīt šo noraidījumu? Labi, pārbaudīsim 271. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 272. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 273. Kurš par? pret atturas pieņemts. Balsosim 274, 275 kopā, kurš pār pret pieņemti. Nākamais atkrīt. 278, 77, 78 identiski grozījumi, kurš par pret atturas pieņemts. H kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. Šķiet, ka, Robert, šajā ziņojumā kompromisi nav pārāk plaši. 281. Kurš pēr? Pret. At... Nezinu, par kā balsos tautas partija. 281. Kurš pēr? Pret atturas pieņemts. 282, kurš par, pret, atturas pieņemts. 283, kurš par, pret, atturas pieņemts. 286, kurš par, pret, atturas pieņemts. 284 un 285 identiski grozījumi, nē, tie atkrīt. 287, kurš par, pret, atturas pieņemts atturas norādīts. 290. Kurš par? Pret atturas norādīts. 288. Kurš par? Pret atturas norādīts. 289. Jūs vēlaties pārbaudīt 288. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 289, kurš par? 289, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. 291, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 292, kurš par? Pret, atturas noraidīts. 19. kurš par pret atturas pieņemts. 1. I kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Divi, deviņi, astoņi, divi, deviņi, divi, deviņi, balsosim kopā. Kurš par? Pret atturas norādīts. Budžets, budžets 5, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 300, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 301, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 302, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 303, kurš par, pret atturas pieņemts. Kont 16, kurš par pret atturas pieņemts. Trīsimt ceturtais, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 304. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 305. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 17. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 18. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 306. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 307. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 308. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 308. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 309. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 310. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 311. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 19. Ne. 313. 313, kurš par pret atveras noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 20, 3, 1, 2 un 20 no konta ir identiski grozījumi, kurš par pret atturas pieņemti. 314, kurš par? 314, kurš par? Pret atveres atkrīt, norādīts. 315, kurš par? Pret atveres norādīts. 316, kurš par? Pret atveres pieņemts kā kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trīs, divi, četri, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trīs, divi, trīs, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trīs, divi, pieci, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts 326, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 326, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 327, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. L kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. M kompromiss, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Robert, šeit jūs tās labāk. N kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 355. 355. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 356. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 357. Kurš par? Pret atturas pieņemts. O kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. 360. 360. Those in favor. 360. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. kontu. Kurš par? Pret. Abstentions adopt. Atturas pieņemts. 24. kas par? Pret. Vēlreiz 24. kas par? Pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim konti 24, lūdzu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 361. Kas par? Pret. 361. Vēlreiz pamēģināsim. Kas par? Pret. Atturis pieņemts.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 pret atturs noraidīts. 367, kas par pret atturs noraidīts. 368 par pret atturs noraidīts. Konts 26, kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts pareizi. 23. kas par? Pret. Paldies, liberāļi, kas vien, vienīgā, kas balso. 23. kas par? Pret. Atturs pārbaudīsim 23. lūdzu sākam balsot par 23. Vai visi ir nobalsojuši? Pieņemts. 369 atkrīt, eh, kompromis P, kas par, pret, atturs, pieņemts. 371 atsevišķi, kas par 371 mums atsevišķi par to jāpazo, kas par pret atturs eh, pieņemts.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 376, 374, 377, 379, 380 kā bloku. Nē? Right, we'll do them separately then. Tad atsevišķi balsosim. 376, kas par? Pret. Pārbaudīsim 376 elektroniski, sākam balsot. Lūdzu, koncentrējieties un balsojiet. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. Kas par? Pret. Pieņemts. 375. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 374, kas par pret atturs pieņemts. 377, kas par. Vēlreiz pamēģināsim. Šajā pusē neviens nebalso. 377, kas par. Pret atturs. Pārbaudīsim 377, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 378. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 379. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 380. Kas par? pret atturs noraidīts. 381. Trīsimt astoņdesmit viens, kas pār, kas pret atturas noraidīts, divdesmit septītais, kas pār, pret atturs pieņemts, trīsimt astoņdesmit divi, kas pār, pret atkrīt. 383 arī, arī atkrīt. Nē, tomēr nē, 383 ir jābalso. Kas par? Pret. Atturs. Tagad atkrīt noraidīts. 384. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. kont. Kas par? Pret. Atturs. Mm, pieņemts. Pārbaudīsim 27. konti 27. Sākam balsot. Vai ir jau pats par sevīm atkritis? 385 no Benjona, kas pār, pret, atturs, pieņemts. 386, kas pār, pret, atturs, pieņemts. 29. kont, kas pār, pret, Pamēģināsim vēlreiz, kas ir par un pret atturas noraidīts. Three eight seven. Those in favor. 387. Kas pret? Atturs noraidīts. 388. Kas pār? Pret. Atturs noraidīts. 389, kas par pret atturs noraidīts. 390, kas par pret atturs noraidīts. 391, kas par pret atturs noraidīts. 392, kas par pret atturs noraidīts. 393, tas ir atsaukts. 394, kas par pret pār, pret, atturs noraidīts. 395 pār, pret, atturs noraidīts. 396 pār, pret, atturs noraidīts. 397 pār, pret, atturs noraidīts. 398 pār, pret, atturs noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Labi, pārbaudām 398. sākam balsot. That's okay, vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Trīs deviņdesmit deviņi, kas par pret atturas noraidīts, 28. par pret atturs pieņemts 400 pār atkrīt. Tāpēc, ka 399 jau ir pieņemts. 401 mm, par pret atturas šķiet, ka noraidīs, bet jāpārbauda 401 balsojot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 402, kas par pret atturas pieņemts. Q kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Četrsimts astoņi, kas par pret atturs noraidīts. Un tagad mēs esam pie apsvērumu punktiem. 31. Kas pār? Pret. Atturs noraidīts. 32. Pār. Pret. Atturs pieņemts. 34. Pār. Pret. Atturs noraidīts. 33. Pār. Pret. Pieņemts. 2. Pār pret atturs. Pārbaudīsim otro elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 35 pār, pret, atturs, noraidīts. Trešais, kas pār? Tas vispār ir atsaukt. Mēs jau kaut ko balsojām, un tagad ir atsaukt šis grozījums. Okay, it falls because it need... Mm, tur bija nepieciešams 50 balss. F, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Es vienkārši ievēlu kalpu. Piektais grozījums, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 40. un kont 1 abi kopā, kas par? Atkrīt, es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Sestais. Kas par? Un pret. Pārbaudīsim sesto, sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 42 ir var. 45, eh, tātad, 40, kas par 42 pret atturs. Tas pats noraidīt 43 par pret atturs. Vai mēs varētu pārbaudīt 43. balsojot elektroniski, balsojums ir sācies. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. pār pret. Pārbaudīsim 41. elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Kont 3 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 44. par pret atturs noraidīts. 46. pār pret atturs noraidīts. 45. ar mutisko grozījumu vai ir kādi iebildumi, ja nav, tad kopā ar mutisko balsojumu, kas pār, kas pret, atturs pieņemts. 48. pār, pret, atturs noraidīts. Septītais. Par septīto jābalso, kas par, pret, atturs, noraidīts. Astotais. Atkrīt. T tas ir atsaukts 49. 49. kas par? pret atturs pieņemts. 50. kas pār pret atturs pieņemts. 54. pār pret atturs noraidīts. 53. pār pret. Tas atkrīt, jo bija jau noraidīts 194. Tātad tas pats attiec uz 52. pa 51. tagad. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 57 pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 56 pār. Pret. Vai mēs varētu vēlreiz nobalsot par 56. Kas par? Pa 56. Kas pret? Atturs pieņemts. 55 pār pret atturs pieņemts. 58 pār pret atturs pieņemts. 59 pār pret atturs noraidīts. 60 pār pret atturs noraidīts. 9 pār pret atturs pārbaudīsim 9 lūdzu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 61. pār. Pret. Atturs noraidīts. Pār. 62. pār. Pret. Atturs pieņemts. Budžet 3. Pār. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais. Kas par? pret atturas. Pārbaudīsim desmito, lūdzu, balsot elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. 63. kas pār, pret, atturs, noraidīts. 64 pār, pret, atturs, pieņemts. 65 pār, atkrīt. 66 par pret atturs noraidīts. 67 par pret. Pārbaudīsim 67 elektroniski sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 68 kas par pret atturs pieņemts, 69 pār, pret, atturs pieņemts, 71 pār, pret, atturs noraidīts, 70 pār, pret, atturs pieņemts, 72 pār, pret, atturs noraidīts, 73 pār, pret, atturs noraidīts, 74 pār, pret, pret, atturs, pieņemts. 75 pār, pret, atturs, pieņemts. 76 pār, pret, atturs, pieņemts. 77 pār, pret, atturs, noraidīts. 11 pār, pret, atturs, pieņemts. 78 pār, pret, atturs, noraidīts. 12 pār pret atturs pieņemts. 79 pār. Nē, nē, tāpat nav jābalso, mēs esam noraidījuši. Tad pēc 79 pār pret atturs pieņemts. 80 pār pret atturs pieņemts. 81 pār pret pret atturs noraidīts. Tas bija noraidīts. 82 pār, pret, atturs pieņemts, 83 pār, pret, atturs pieņemts, 13 pār, pret, atturs pieņemts, 14 pār, pret, atturs pieņemts. Budžet 4 par pret atturs pieņemts. Kont 4 par Mēs jau esam budžet 4 nobalsojuši. Tagad konti 4. Kas par? Pret. Pārbaudīsim konti 4. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. Tagad 84, kas pār pret atturs, mm, atkal tas pats noraidīts. Kompromiss R, kas pār pret un kas mm, atturs pieņemts. 86 pār pret atturs pieņemts. 90, kas pār pret atturs noraidīts, 91 pār pret atturs noraidīts. Budžets 1, kas par pret atturs pieņemts, budžets 2, kas par pret atturs noraidīts pieņemts. Un galējais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 38 pār 5 pret, neviens nav atturējies, tas ir nobalsots, un tagad par leģislatīvo rezolūciju balsojam pār, kas balsojam, sākam balsot, visi nobalsojuši. Tagad mēs beidzam balsot. 38 par 4 pret. Viss ir pieņemts, ļoti labi pastrādāts. Robert, apsveicam. Un vēl viena lieta. Un vēl viena balsošana, un pēc tam ir saruna mandāti. Bet tas būs ļoti kaut kas īss. Kas mums ir vadībā? Devītais grozījums, kas pār, kas ir pret, atturas, noraidīts. 16. kas pār, 16. kas pār un pret, atturas, noraidīts. 17. pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 17. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais, kas par pret Pārbaudīsim, lūdzu, astoto sākam balsot par astoto. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 18. kas par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas noraidīts. 1. kas par at, pret atturas, vai mēs varētu to pārbaudīt. Pirmo sākam balsot par pirmo. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts. Otrais, kas par? pret, kas atturas, noraidīts 11. pār, pret, atturas, noraidīts 3. pār, pret, atturas, noraidīts 12. pār, pret, atturas, noraidīts 13. pār, pret, atturs noraidīts. Ceturtais par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot par ceturto. Everybody votes it. Vote. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 14. kas par pret kas atturas noraidīts, piektais, kas par, pret, atturas noraidīts, seši un piecpadsmitais, identiski, kas par, pret, atturas noraidīts, un septītais, kas par, pret, un atturas un noraidīts. Un tagad likumdošanas priekšlikums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 3,7 pār 4 pret, 2 atturējušies pieņemts un likumdošanas rezolūcija. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 3,9 par 4 pret, neviens nav atturējies, ir pieņemts. Sveicam Količeka kungu Un tagad eh, par sarunu mandātiem individuāli. Sākam Alka Dravī kunga ziņojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 31 pār, 11 pret, 1 atturas pieņemts. Tālāk Groša kunga ziņojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemt 31 pret 12. Tālāk Bilbao kundzes ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 7 pret pieņemts. Tālāk Krāmera kunga ziņojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 35 par 8 pret pieņemts. Zīles kunga ziņojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 par 6 pret 1 atturas pieņemts. Količika kunga ziņojums. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. 38 par 5 pret arī pieņemts. Liels paldies, kolēģi! Šī bija ļoti gara balsošana. Lieliski esam pastrādājuši. Pirms gan jūs visi dodaties prom, sākumā gribētu jums atgādināt, ka šodien pēcpusdienā mēs balsosim par Bahkungu ziņojumu par pasažieru tiesībām. Lūdzu uz to arī atgriezties un ierasties. Lielas paldies! Paldies, Tūkiem, saka priekšsēdētājs, paldies visiem!